Eiropas brīvības un demokrātijas politiskai grupai. No S&D grupas esmu saņems iesniegumu budžeta komitejā ieskaitīt Francesku Baračūkundz, eh, atvainojiet, budžeta kontrols komitejā. Vai ir iebildumi pret kolēģis iecelšanu šajā matā? Ja nav, tad esam līdz ar to viņu apstiprinājuši šajā matā. Un parlamenta deputāta vairākums ir šādi raksts